brīvību mīloša tauta. Un e, mēs neuzskatām atbilstoši to, ka jūs mūs mācāt e, brīvībai un demokrātijai, ja jūsu pašu valstīs konstitūcijas nav labākas. Paldies. Grupojas. Sirsnīgs paldies. Tagad sociālistu un demokrātu vārdā izteiksies Lopes Agilārs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji.